padomes pirmā lasījuma nostāju attiecībā uz uh, uh, komplekta ceļojumu, uz ceļiem komplektiem un saistītiem pakalpojumiem, kā arī par interneta pie, uh, pieeju un uh, viesabonēšanu. Uh, šī informācija būs pieejama kopā ar, uh, ar, uh, kopā ar protokolu un sākot ar. Uh,